notiks uzreiz pēc eh, šo debašu pēdējā punkta apspriešanas. Un tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Runāsim par Serbiju, par kar noziegumos apsūdzētā šešeļu lietu. Došu vārdu Ignācijo kungam uz vienu minūti. Korāvinakcijo. Paldies, priekšsēdētāji! Ultranacionalistiskais eh, serbu līderis Borislavs Šešeļs kurš, tiesa, kurš tiek tiesāts par kara noziegumiem un veselības apsvērumu dēļ ir nosacīti atbrīvots, ir tagad atgriezies Belgradā. Un viņš ir izteicis sauklis pret valdību un tā tālāk. Šešais tiek apsūdzēts kara noziegumos pret horvātiem un musulmaņiem bijušajā Dienvidslāvijas teritorijā kara laikā. Tad, kad viņš atgriezās Serbijā, tad par viņa noziegumiem uh, Kara laikā Serbijas mēdījos netika runāts, tika tika runāts tikai par to, vai, vai starptautiskajai krimināltiesai bija tiesības viņu tiesāt un par šešai tiesībām. Viņš pats ir uh, disklēdējies sniedzot politiskās runas, un tāpēc Eiropas Savienība vienkārši nedrīkst noskatīties, noraudzīties, neko nedarot. Uh, Mums ir jāraugās, lai šajā, šād, šādos gadījumos tiesa ātrāk izskatītu lietas. Paldies, Rūžas kungam, vien, kundzei viena minūte. Paldies, es pilnībā atbalstu šo rezolūciju un šo kritisko pieeju ne tikai attiecībā uz Šešeļu kungu, bet arī uz to, ka viņam ir dota iespēja dien dienā nākt klajā ar naidīgām runām un savu izpratni par um, par Lielserbijas eh, propagandu. Ja Serbijas varas iestādes nekavējoties būtu distancējušās un eh, ši, šos te sešus šešeļu paziņojums nosodījušas, tad uh, situācija nebūtu tik dramatiska, bet uh, Serbijas līderi pašu interesēs būtu šešeļu apcietināt, nosodīt viņu un virzīties tuvāk Eiropas Savienībai. Es esmu šokēta par to, ka tribunāls nav bijis pietiekami efektīvs un uh, nav spēlēt, nospēlēt šita vēsturiskā loma un ir pieļauta šāda situācija. Liels paldies! Davas pilot kungs, vienu minūtu lūdzu. Priekšsēdētāji! aizvakar parlamentā uzstājās Romas pāvests, un viņš raidīja, viņš deva cerību Balkānu reģionu iedzīvotājiem panākt ilgstošu mieru, taču šešeļa naidīgās runas eh, ir apvainojums Horvātu sabiedrībai. Mēs ļoti labi apzināmies riskus. Uh, Tagad šāda rīcība var destabilizēt eh, reģionu un mazināt sabiedrības uzticību. Es sagaidu, lai institūcijas Serbijā atbildīgi rīkotos, kā tiek sagaidīts no kandidāta valsts, saskaņā ar Eiropas Savienības uh, normatīviem. Cilvēktiesību veicināšana, laba attiecība veicināšana reģionā ir vitāli svarīgi jautājumi. Es atbalstu politiskās partijas un pilsoniskās sabiedrības organizācijas Serbijā, kas cenšas reģionā panākt ilgstošu mieru un veicināt sadarbību. Es esmu pārliecināta, ka savā ceļā uz Eiropas Savienību Serbija izpildīs tās prasības, kas ir izteikts šajā te rezolūcijā. Vaidenholcer kungs. Vienu minūti. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Kā tāda tumša ēna par bijušo Dienvidslāviju vīstās pagātne, un mēs nedrīkstam aizmirst šo te pagātni. Mums ir jāsauc pie atbildības vainīgie. Tāpēc Tāpēc ir nepieciešami. Tāpēc ir nepieciešama ilgstoša tiesas procesa, un dažkārt šie tiesas procesi ir ārkārtīgi ilgi, kā šešā gadījumā. Kar nozieguma tribunāls tagad humāna apsvērumu dēļ ir atbrīvojis šešai kungu viņa veselības dēļ, kā to dara humānās valstīs, lai tu, tik vienkārši to visu varētu vērtēt, ja nebūtu jāņem vērā reģionu vēsture. Mums ir jārespektē vēsture. Pašreizējā Serbijas valdība ir uzņēmusies saistības sadarboties, un mēs nedrīkstam ļautai atkāpties no šīm saistībām. Paldies! Radošu kungam viena minūte. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi šajā rezolūcijā mums ir skaidri jāpasaka, ka starptautiskās krimināla tiesas lēmums atbrīvot šešeļu ir bijis nepareizs, un mums ir arī jānosoda tas, uh, kā šis solis atbrīvu um, ietekmē citas valstis uh, kaimiņos. Uh, piemēram, Horvātiju, uh, un var jau teikt, ka šis cilvēks ir vaiprātīgs un ka tiesas mandāts tuvojas um, noslēgumam. Un tomēr šīs rezolūcijas galvenais temats ir Serbija, jo citas uh, Rietumbalkānu valstis un situācija tur ir atkarīgas no Serbijas nostājas, un tādēļ Serbijai ir jānosoda šīs um, šišeļa naidu rosinošās runas, un ir jāstiprina likumi, kas aizliedz uh, naida kurināšanu un aicinājums uz vardarbību. Tagad vārds uh, Veržja kundzei viena minūte nav nepieciešams uzskaitīt uh, šo noziegumu sarakstu, ko uh, īstenojas Šišels. Pat Miloševičs ir uh, atzinis, ka tā ir tāda primitīva vardarbība. Tas ir pielīdzināms tam, kā sadarbība ar nacistiem otrā pasaules kara laikā. Šis cilvēks ir no, saņēmis 15 mēnešu sodu Hāgā, bet vēl šis tiesas process nav beidzies. Upuriem ir uh, tiesības uz uh, taisnības atjaunošanu, un uh, šis uh, šis lēmums ir svarīgs, lai uh, nostiprinātu mieru Rietumu Balkānos. Bet, diemžēl, šī rezolūcija tagad uh, būtībā ir reklāma šim uh, noziedzniekam, un tādēļ tā ir pretēja sākotnējam mērķiem. Mums ir jānodrošina cilvēku tiesību aizsardzība visur pasaulē. Paldies, tagad vārds Plenkovičs kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Šī rezolūcija nosoda kara kurināšanu un naida kurināšanu, ko veids kara noziedznieks Šišels. Un mums ir arī jāprasa tas, lai tiktu atcelts lēmums par viņā atbrīvošanu. Uh, lai tiesa atgūtu ticamību. Vukovaras upuru piemiņas dienā Šišels nāca klajā ar naidīgiem paziņojumiem un tas uh, satrauc Vukovaras un Vojvodinas iedzīvotājus, kuri baidās no izrēķināšanās. Mums ir jāicina pārbaudīt, vai Šišels nav pārkāpis Serbijas uh, tiesību aktus par minoritāšu tiesību aizsardzību, un tas nozīmētu, ka uh, Serbijai ir jāpierāda, ka tā ir gatava respektēt Eiropas vērtības, un uh, Niko, prezidentam Nikoličam un uh, premjēram ir jājautā, vai viņiem ir bail no šešana, un tādēļ viņi klusē. Ja tā tas ir, tad ir jāprasa, lai viņi atbild uz mūsu jautājumiem un sāk rīcī, rīkoties vārds Kukan kungam. Priekšsēdētāja kungs, es uh, saprotu, ka ir nepieņēmama šāda naida un kāra kurināšana Rietumu Balkānos, ir nepieciešams miers un izlīgums šajā reģionā. Šišela publiskie izteikumi ir uh, vērsti pret uh, šiem principiem, bet mūsu reakcijai nevajadzētu pastiprināt spriedzi un nevajadzētu šim cilvēkam, kas ir apsūdzēts kara noziegumos, piesaistīt lielāku uzmanību nekā viņš ir pelnījis. Diemžēl šī šela radikālie paziņojumi ir ieguvuši pārāk plašu uzmanību plašsaziņas līdzekļos un politiķu vidu. Es nevēlos, lai tas tiktu izmantots kā instruments, lai uh, uh, palielinātu spriedzi šajā reģionā. Un es domāju, ka šī rezolūcija nav pareizā vieta, kur dot norādījumu starptautiskai krimināla tiesai. Šo in, uh, tiesu ir izveidojuši uh, ANO un devusi tai stingras pilnvaras, un tādēļ es šābos, vai vajadzētu atbalstīt šo rezolūciju. Paldies, tagad vārds Tonino Pikulas kungam. Šī ir ārkārtas situācija, un Tagad mums ir jāpieņem šī situācija rezolūcijas steidzamības kārtībā, norādot uz to, ka pastāv risks, ka situācija Balkānos varētu atkal sarežģīties. Diemžēl miers un stabilitāte šajā reģionā nav garantēta, un tādēļ kara noziedznieku šešēla atbrīvošana ir nopietns notikums. Uh, Šešels īstenoja vardarbību un piedalījās un kurināja karu. Uh, šie noziegumi notika 90. gadu sākumā, un tagad Serbijai vajadzētu noskaidrot, vai nav pārkāpti tās likumi, un ir jāpauž atbalsts Serbijas demokrātiskajiem spēkiem cīņā pret šiem pagātnes noziedzniekiem, lai saglabātu mūsu visu kopīgās vērtības. Mēs, uh, mums ir jācīnās par tām pašām vērtībām, par kurām mēs piešķirām balvu Denisam Mukvege. Paldies! Džambārska kungs saka, godātie kolēģi, es pilnībā pievienojos eh, tam, kas ir eh, teikts šajā rezolūcijā. Šešela vārds ir kara noziegumu, iznīcības, cilva, eh, pilsoņu kara simbols bijušajā Dienvidslāvijā. Uh, šis pilsoņu karš sagrāva uh, tūkstošiem, simtiem tūkstošu cilvēku dzīves infrastruktūru sagrāvušai reģionā. Šī šau destruktīvā politika noved pie tā, ka miljoniem cilvēku bija jāpamet savas mājas, un viņi joprojām nav varējuši atgriezties. Viņš ir uh, piedalījies cilvēku nogalināšanā un kara noziedznieku vieta ir cietumā, nevis brīvībā. Paldies Vaigelkungam vārds. šešelj je na prostorih bivše jugoslavije metafora za zločin. Metafora, metafora... Paldies, bijušajā Dienvidslāvijā Šešels ir kļuvis par metaforu uh, vārdam noziegums uh, un uh, arī briesmīgākajiem kara noziegumiem kopumā. Viņa personība ir saistām arī ar briesmīgajiem notikumiem Vukovarā. Šešels ieejas vēsturē kopā ar nacistiem un fašistiem, un kā tāds viņš arī tiek aplūkots. Viņš nav pelnījis tribīni sabiedrības priekšā. viņš uh, atgramo vecās idejas, un es, vēlēt, es nevēlētos to kritizēt uh, bijušās Dienvidslāvijas tiesu uh, Hāgā, bet uh, lēmums viņu atbrīvot no ieslodzījuma noteikti nebija tas prātīgākais, ko tiesa reiz ir pieņēmusi. Ja mēs runājam par Serbijas valdību, viņa ir distancējusies no Šešela un Es vēlētos vērsties pie Serbijas valdības arī ar rezolūcijas palīdzību, lai tā izmanto savā rīcībā esošos instrumentus. Paldies! Šoltes kungs, paldies! Es pārakstīju rezolūciju. Kam dēļ? Ne jau tādēļ, ka es vēlos lēmt par uh, viņa atbildību. Tas ir Hāgas tribunāla ziņā. Es arī neparakstīju uh, rezolūciju tam dēļ, lai pamācītu Serbijas valdību. Serbija ir mainījusies, tā tagad ir pavisam cita valsts nekā tajos laikos, kad Šešels un uh, viņa rokas puiši kaut ko varēja noteikt. Spriedums vēl nav izskanējis, bet Šešeram nav tiesības noturēt naidu kurinošas runas, kas sabiedrībā atkal var radīt nevēlamu spriedzi. Šādas naida runas, kūdošas runas mums ir asi jānosoda arī parlamentā. Un e, šeit nākotnē kādu dienu sēdēs mūsu kolēģi no Serbijas. Mums viņi ir jāatbalsta Serbijas sabiedrībai, jābūt iecietīgai un arī uh, demokrātiskai. Paldies, Epitēdējos kungs, uz vienu minūti. Paldies. Mēs drīz balsosim par uh, rezolūciju, kurā runāts par Šešeļu kungu. Viņš ir uh, pavadījis 12 gadus uh, cietumā par uh, savu viedokļa paušanu, par saviem politiskiem uh, uzskatiem. Vai jūs paši varat iedomāties, ka, piemēram, jūsu partijas līderis uh, tiktu ieslodzīts cietumā bez uh, nozieguma sastāvi, jūs tagad, uh, jūs tad sauktu to par demokrātijas trūkumu, un šis līderis uh, tieši no tā ir ciets un Grieķijā seši partijas līderi bija ieslodzīti cietumā ne jau tādēļ, eh, ka viņi bija kaut ko smagu nodarījuši, nē, tikai tādēļ, ka viņi atļāvās uzstāties, eh, paužot savu viedokli, savu politisko pārliecību. Uh, Šī ir tāda patvaļīga tiesa, ko lemj politiķi demokrātiskā valstī, ko tādu nedrīkst pieļaut, jo tas ir cilvēktiesība pārkāpums. Tas ir daudz briesmīgāk nekā autoritāri režīmi, ko mēs tik eh, mudīgi eh, esam eh, nosodījuši. Paldies, tagad Makalister kungs uz vienu minūti. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi. Galvenais vēstījums rezolūcijā ir tāds, ka mums šīs pretīgās naida runas un kūdīšana uz vardarbību ir jānosoda un viņš te e, runā par teritoriju pārdalīšanu 21. gadsimta Eiropā, kam tādam nav vietas. Mēs vēlamies, lai Serbijas iestādes, valdība un opozīcija, politiskās partijas, NVO un visi individi, cīnītos pret naida runām. Es gribētu teikt, ka Eiropas parlaments atbalsta Serbiju tās eiropeiskos centienos. Serbija pati ir teikusi, ka uh, e, e iestāja e, ES ir viens no tās galvenajiem strateģiskiem mērķiem. Mēs nevaram noliegt progresu, ko Serbija ir uh, panākusi, lai to realizētu. Jāsaka, ka Serbija ir Eiropas ģimene un tā var uh, mums uh, kļūt vēl tuvāka jau uh, paredzēta paredzamā nākotnē. Mums savu partneri ir jāatbalsta, un šim vēstījumam ir jāizskan skaļi šīs dienas debatēs. Paldies! Tagad došu. Gribēju pateikt kolēģiem, ka. Mums ir palicis maz laika, tādēļ nevarēšu atļaut nevienu zilās kartītes jautājumu, lūkšu jūsu sapratni. Un tagad Ujaždovska kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, Šešels ir paveicis noziegumus un viņš attiecīgi ir jāsoda. Mēs to vēlamies teikt Hāgas kara tribunālam. Viņam beidzot ir jāatbild par uh, pastrādātajiem noziegumiem. Rezolūcijā ir runāts par naida noziegumiem, kūdīšanu, bet, lai būtu taisnīgi, mums ir jāatminas visi noziegumi. Arī tie, Eh, kas tika pastrādāti komunisma laikā. Ļoti daudzi eh, netika sodīti par šo noziegumu pastrādāšanu. Es šeit runāju, piemēram, par Poliju un Centrālu Eiropu kopumā. Šešeļu kungs mums ir jānosoda, jānosoda viņa noziegumi, bet mēs nedrīkstam aizcirst eh, durvis deguna priekšā drosmīgai serbu nācijai, kas vēlas kļūt par pilntiesīgu ES dalību valsts, tāpat kā citām Balkānu valstīm, un mums ir jādarbojas Domnul Jakovčić Ivan, un minut. je u tome što je haški sud koji je osnovan zato Jakovčić kungs, Hāgas tribunāls ir konstatējis, ka kara noziedznieku nosodīšanas kontekstā no Dienvidslāvijas ir jārīkojas. Un turklāt ir konstatēts, ka ir arī tādi tādas personas, kas rosina uz naidu, kūdu uz naidu šajā reģionā. Un, lai arī mēs nekā nevaram ietekmēt šīs tiesas lēmumus, tomēr skaidri un gaiši ir jāpasaka, ka pašreizējā veidā pieņemtī lēmumi neveicinās mieru un stabilitāti. Šai parlamentā vēlamies izteikt nosodījumu pret šo personu šešeļu jo viņš ir tas, kas kurina cilvēkus uz konfliktu, aicina uz, mm, mudina naidu. Un jāsaka, tikai veiksmīgā kārtā viņš nav ticis pilnībā savā valstī vēl uzklausīts. Serbija taču vēlas iestāties Eiropas Savienībā. Un ir parādījuši ļoti labu virzību uz priekšu. Paldies, tālāk izteiksies Prēdas kungs vreau să condamn la rândul meu în termeni foarte fermi acțiunile recente ale lui seychelles Vēlos nosodīt Šešeļa pastrādātās lietas. Viņš ir apsūdēts ļoti šausminošos kara noziegumos Bosnijā, Hercegovinā, Serbijā, bijušā Dienvidslāvijas kara laikā. Uh, mūs vienkārši šausmina viņa nacionālistu retorika un uz naidu mudinošie vārdi, bet viņš šai valstī nereti tika pat uh, pasludināts par valū, varoni. Kā referents, kas strādā pie Bosnijas Hercegovinas jautājumiem, vēro reakciju, kas nāk no šīs valsts un redz, ka upuri ir vienkārši sašauti jo visi šie viņa teksti un viņa uzstāšanās atver šīs knapi aizdiešās brūces. Uh, un viņš apdraud visu veidu samierināšanās centienus, kas tiek īstenoti Rietumbalkānu reģionā. Sabiedrība uzticējās Hāgas tribunālam, tā ir ļoti svarīga loma spēlējama, lai visi šie riski tiktu nolīdzināti, un tāpēc gribētu aicināt Serbijas politisko klasi nosodīt šāda veida eh, naidpilnas deklarācijas. Paldies, tālāk sāksim brīvā mikrofonu procedūru. Uh, ir pieteikušies uzstāties virkni kolēģu, bet šis temats jau ticis reiz apspriest un, un 12. mums jāsāk balsošana. Cilvēkiem jādodas prom no Strasbūras, es gribētu lūgt jūsu izpratni un dot vārdu tikai vienam, vienai personai, kas vēl nav uzstājusies. Atsevišķi no jums, kas pieteicās brīvā mikrofona procedūrai, jau ir uzstājušies debatēs. Tāpēc došu tik, vārdu tikai vienam cilvēkam šīs procedūras ietvaros, un tas ir Kārna kungs. Hmm? Deci, domnul Can a ieșit din uh, sală înainte de acest anunț, așa că... Kāna e, kungs vairs nav spēļu zālē, viņš to ir atstājis dodu vārdu komisāram Stiljanīdesam. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, kolēģi, prezentējot šo punktu augstās pārstāvs Federiks Mogherini vārdā, konstatēja, ka daudzi deputāti prasīja um, starptautiskā krimināla tri, uh, tiesas uh, īpašu sanāksmi attiecībā uz šo jautājumu un ņemu vērā rezolūciju, ko parlaments šodien pieņem. Kā jūs zinat, starptautiskā krimināla tiesa pieļēma šo lēmumu balstoties uz veselības stāvokļu apsūdzētēm. Tiesa ir neatkarīga instance un ir atbildīga par apsūdzībām par kara noziegumiem bijušās Denislāvijas teritorijā. Mēs eh, respektējam tiesas lēmumu attiecībā uz pašu Šešelu. Viņa laiks ir pagājis. Mēs atzīmējam, ka lieta pret viņu joprojām ir spēkā. Un, kad eh, tiesu prasīts, viņam būs jāstājas atkal tās priekšā. Attiecībā uz Serbiju mēs atzinīgi vērtējam valsts eh, centienus darboties virzībā uz Eiropas nākotni un uz samierināšanu. Sadarbība ar eh, Saptasko kartiesu ir īpaši svarīga šajā kontekstā. Paldies! Paldies! Esmu saņēmis septiņas rezolūcijas priekšlikumu, ar to arī slēdzam šīs debatas. Balsojums notiks pēc debašu noslēguma. Ejam tālāk. Nākamais darba kārtības punkts - Irāka. Sieviešu nolaupīšana pret viņām vērsta cietsirdīga izturēšanās. Lūdzu, ņemiet vērā to, ka mums ļoti stingri būs jāievēra uh, atvēlētais uzstāšanās.